il presidente. andiamo. Kolēģi, e kolēģi, prendiamo posto per cortesia. Darbie kolēģi, lūdzu, sēdieties. Mēs, at, mēs turpināsim sēdi e annuncio l'esito del secondo scrutinio per le elezioni. Un es vēlos paziņot viceprezidentu vēlēšanu otrās kārtas rezultātus. Nobalsojušo skaits 677, 16 nederīgs, nederīgi biļetēni. kandidāti, kas ir saņemši absolūto balsu vairākumu, kas ievēlēt līdz ar to uh, deputāts Kolāja un Papadimolis. Respektīvamente, l'onorevole. Tas nozīmē, ka Kolājas kungam 426 un Papadimulis 401 balss. Pārējie kaldi, e, kandidāti, kas Taldo kungs 248 balss, Krasno Debska kungs 261, e, 161 un Bizoto kundze 142. Es apsveicu ievēlētos. tagad Mūsu reglaments 17. panta otrā daļa paredz, ka e, pēc ievēlēšanas nosaka e, kandidā, e, viceprezidentus un, ja ir vienāds balss skaits, tad uh, tātad pēc balss skaita, un, ja ir vienāda balss skaita, tad vecāko ievēl. Eh, bet tagad mums vēl ir jāiev, eh, jāsarīko trešā vēlēšana kārta, jo vēl nav ievēlēti eh, visi viceprezidenti, un ja nav iebildumi, tad es tagad piedāvāju elektroniski balsot. Bet man oficiāli ir jāuzdod jautājums, vai pret šādu ierosinājumu ir iebildumi. acīm redzamas iebildes. Vai tad um, kandidāti, kas kandidēja otrā vēlēšana kārtā, joprojām gatavojas kandidēt? Ja neviens uh, neizsakās, tad uh, tie paši, kas bija otrajā vēlēšana kārtā, kandidēs atkal. bet caur spīdīguma uh, interesēs man ir arī jāuzdod jautājums, vai visiem deputātiem, kas ir zālē, ir arī balsošanas kartītes. Nu tad es pieņemu, ka visi arī varēs elektroniski nobalsot. Lūdzu, kolēģiem! Priekšsēžkungs, mēs saņemām informāciju par rezultātiem, vai varētu desmit minūšu pārtraukumu izsludināt tehniskiem, eh, tehniski iemeslu dēļ. Devono chiedere i presidenti? Eh? Zanni. Uh, eh, prego, onorevole presidente Zanni, a lei la parola. Dodu vārdu eh, Zanni kungam identitāte un demokrātija prasa Tomēr eh, rakstveida balsošanas procedūra pārējās balsošana kārtās. Bet eh, tika piedāvāts balsot elektroniski. Tagad mēs balsosim par šo priekšlikumu. Vai kāds ir pār elektronisko balsošanu? Vispirms uh, vajag uzstāties par un pret, kas vēlas par to runāt. Lūdzu, Korbeta kungs. Jā, priekšsēžu kungs, es domāju, ka tas mums visiem daudz laika taupīt, izmantot šo sistēmu. Mums tā ir, esam to izmantojuši iepriekš, tā ļoti labi darbojas. Uh, ir un paliek e, aizklāts balsojums, bet tā mēs varētu ātrāk un efektīvāk šo balsojumu e, veikt. Paldies! Labi. Tad balsosim par to, vai balsot elektroniski. Kas ir par? E, ceļiet rokas, lūdzu. Kas ir pret? Kas atturas? Labi, priekšlikums ir guvis atbalstu. Bet, lai atbildētu kolēģi lūgumam, desmit minūšu pārtraukumu, nu es piedāvāju piecas minūtes pārtraukumu un tad elektroniskais balsojums. Paldies!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 no, eh, is a reglement. No, no, no, no, no.